Dear colleagues, Godātie kolēģi, vai varētu jūs lūgt ieņemt vietas? Mums notiek kopīgā ekon un libe komiteju sanāksme. Mums ir jābalso par ļoti svarīgiem diviem tiesību aktiem. Lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas un pirms uh, uh, prezentēju šos uh, balsojumos dokumentus, vispirms mums ir jāveic izmēģinājuma balsojums, lai noskaidrotu, vai ir kvorums. Deputāti, kuriem nav balsošanas kartīšu lūdzu paziņojiet par to mums, un visi, kam ir balsošanas kartītes, lūdzu ievietojiet tās balsošanas iekārtās, un lūdzu balsojiet. Sākam balsot. Tas ir izmēģinājuma balsojums. Lūdzu, balsojam. You adopted my proposal. Jūs pieņēmāt manu priekšlikumu, pat nebija zināms, kas tas ir par priekšlikumu, bet tas ir pieņemts. We have four? Yeah, we have four Farage. We should be 121 members, a quorum would be 31, and we are 69. Okay. Labi, tā tad mums ir kvorums. Tā tad beidzam, beidzam šo izmēģinājumu balsojumu. Huh? Yeah. Thank you. So now we can. Uh, Paldies. Tagad mēs varam pie balsošanas pāriet. Mēs balsosim par diviem ļoti svarīgiem dokumentiem. Pirmais ir Man šķiet, šķiet, ka tas tiešām ir svarīgi un tie ir ļoti lieli parlamenta panākumi sadarbība saskaņā reglamentu 55. pāntu starp abām komitejām ir tiešām izrādīsies ļoti veiksmīga, un es vēlos pateikties uh, referentiem Krišjānim Kariņam un Judītēs Argentīni un visiem ēnu referentiem. Uh, par veiksmīgu noslēgto triālogu, par uh, cīņu pret uh, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, par uh, reālā labuma guvēja uh, reģistra izveidi un tagad un citi svarīgi panākumi, un tagad procedūra ir tāda, ka mums ir jābalso par to, kas oficiāli ir padomes pirmais lasījums, pirmā lasījuma dokuments, bet pa, būtībā tas ir trialogu sarunu rezultāts. Tagad mums ir jābalso. Tas būs personāla balsojums par padomes pirmā lasījuma dokumentu par direktīvu cīņai pret naudas atmazgāšanu. Sākam balsot, un tas ir personāla balsojums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 Tagad balsojam par dokumentu, par regulu, par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju. Tas arī ir svarīgs tiesību akts, kas papildina pirmo. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam uh, referentus Pēteru Simonu un Timotiju Kirkopu. Līdz ar to mēs esam pabeiguši balsošanu un varam noslēgt šo kopīgo sanāksmi mū, mēs esam pabeiguši divu gadu sarunu procesu ar šo balsojumu, un ekon komitejas sanāksme turpināsies 14.15, un mēs tiksimies ar Māsakungu CFTC prezidentu. Paldies, sēdus lēkt!